veicis, vai viņš ir Oksfordā bijis mazajos uzņēmumos un pajautājis, kā, ko cilvēki domā, ja nebūs šīs vienošanās Brexita. Un teiks, mēs gribam tādu, bet mums nerūp, vai jums būs darbs vai nē. Vai Liems Foks, doktors Liems Foks? Vai doktors Liems Foks ir teicis tādas vārdas? vienkāršākā tirdzniecības vienošanās ir iespējama, bet eh, padomājot vēlreiz par to, ja situācija ir daudz sarežģītāka nekā, es domāju, pirms referenduma. Vai Boris Džonsons ir runājis ar veselības aizsardzības ārstiem un uh, Um, medmāsām. Es solīju 350 miljonus uh, finansējumu nedēļā, bet nevaru šo solījumu turēt. Vai viņš to ir izdarījis? Es domāju, ka nu, tas būtu bijis jāizdara, ja mēs uh, gribam ar godīgumu, cieņu un pieticīgumu izkļūt no šīs situācijas. Es arī tāpat domāju un gribu atsaukties uz uh, apvienotās karalistes eh, dokumentiem, kas ir publicēti pagājušā gada novembrī, kur tiek norādīts, ka ja būs bezvienošanās eh, Brexits, tad 9,3% ekonomiskās izaugsmas tiek apdraudēti. Es gribu uzdot jautājumu Brexiteriem, jūs esat gatavi maksāt šo cenu, jūs esat gatavi upurēt visas šīs darba vietas par jūsu tā saukto uh, uh, sapni par suverenitāti. Ko šis uh, sapnis jums uh, dos? Me, but... Atvainojiet, atvainojiet. Timermans kungam priekšsēdētāji. Koborn kungs. Mums abiem ir īpašas attiecības. Īpašas. Lūdzu, nepārtrauciet runātāju Es uh, redzu, ka dažkārt nepiekrīt. Jūs ne, varbūt nepiekrīt, bet es aicinu jūs uzklausīt un mācīties. Starp saucienus no zāles es tā esmu darījis, es tā esmu darījis. Timermans kungs turpina. Priekšsēdētājs kundze, es uzklausīju Kobornu kungu, un uh, viņš saka, brīvība ir uh, svarīgāka. Jā, bet tad esiet tik drosmīgi un e aizbrauciet uz Sunderlandi un parunājiet ar Nissan darbiniekiem. Aizbrauciet uz Oksfordu, parunājiet ar mini uzņēmumu. Uh, uh, darbiniekiem un teiksiet, man tā sauktā brīvība ir nozīmīgāka par jūsu darba vietām. Un dodieties lūdzu arī uz īriju. Un uz to vietu kopš 98. gada ir miers un zudusi vardarbība. Un pasakiet cilvēkiem, mans sapnis ir nozīmīgāks nekā jūsu miers. Un mans uh, Uh, sapnis ir nozīmīgāks. Es akceptēšu tiešo robežu, ja saņemšu par to bezvienošanās Brexitu. Nu, kā tad būtu ar šādām domām? Es domāju, vai jūs tiešām zinat, un vai uh, zinat, ko nozīmē 60,9 miljoni? 70,4 miljoni šeit kā saikst, uh, tiek minēts 16,9. Uh, miljoni ir tas britu pilsoņu skaits, kas balsoja par palikšanu. Viņi arī nav palikuši, un viņu viedoklis arī ir jārespektē. Mēs respektējam. Mēs mēģinam uh, veidot tiltus un ievērot uh, cilvēku viedokli mūsu sabiedrībā, vai tam nebūtu jābūt tam, kā mēs virzamies uz priekšu mūsu nākamos soļus sparot un pavisam skaidri runājot. Uh, Kādēļ komisija tik ļoti skaidri un cieši vienoto tirgu atbalsta un saka, nu, aicina paturēt atvērtās robežas? Tikai viens piemērs. Ja kaut kādu iemeslu dēļ apvienotā karaliste pieņemtu lēmumu, ka ar ASV tai būs tirdzniecības līgums un apstrādātas visu filēs būtu ievests apvienotajā karalistē, un Eiropas Savienība tad nevarētu nekādā veidā vairs iejaukties un nevarētu aizsargāt šo tirgu. Mēs vienmēr esam centušies aizsargāt iekšējo tirgu un tā integritāti, un esam darījuši to bez jebkādām uh, at, atturības pazīmām. Visu esam devuši tam. Mēs esam ar Barņiekunga starpniecību visas mejas kundzes sarkanās līnijas respektējuši un arī aizstāvējuši Eiropas Savienību un tās iekšējo tirgu. Izstāšanās līgums ir iespējamais labākais risinājums šai dilemmai, un es ceru, ka to sapratīs. Tā ir uh, pozīcija, kādu komisija aizstāv, arī atbalstot jūsu plašo viedokli, un aizsargāsim to, aizsargāsim Eiropas Savienības uh, pilsoņu intereses vainu. Uh, Eh, neatkarīgi no tā, vai viņu dzīves vieta ir eh, kontinentā vai apvienotajā karalistē. Paldies par man doto uzstāšanās laiku, priekšsēdētājs kundze. Thank you. Paldies, paldies komisijas vicepriekšsēdētājiem Timermans kungam, Čiot kundze eh, padomas vārdā. Priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi, paldies par jūsu komentāriem. Es informēšu Eiropadomas priekšsēdētāju par jūsu sacīto. Nav šaubu par to, ka Brexit līderiem ir ļoti svarīgs jautājums rīt. Te ir nepārprotams bažas, kas tika paustas un jārisina arī strateģiskie izaicinājumi, kas noteiks mūsu nākotni. Ar šādu domu dažādie temati uz līderu sarunu galvas eh, palīdzēs mums veidot nākošo strateģisko darbu kārtību. Sibiju notiks nākošā neformālā sanāksme, kas, kad tiks eh, veidota šī ilgtermiņa darba kārtība. Paldies par uzmanību. Paldies, Šķiot kundze. Debats ir beigušās. Buongiorno. Apriamo. Labdien. Sāksim balsot. Lūdzu, ieņemiet vietas. Prego. Dear colleagues, oh. Dārgie kolēģi, pirms vairāk kā gada mēs pieņēmām nostāju par divējādu izmantojumu regulu, kas ierobežotu izsakošanas eh, programmatūras pārdošanu eh, nedemokrātiskām valstīm. Mēs iestājāmies par cilvēku tiesībām, par demokrātijas aktīvistiem. Viņiem visā pasaulē tiek uzbrukts tādas valstis kā Ķīna kļūst ar vien um, eh, nospiedošāks. Briesmīgi atgadījumi, kā bija ar Džemalu Kašogu, kas, kuru nodedzina, kas tika nogalināts uh, Saudārābijas vēstniecībā un kur mistīgās atliekas tika sadedzinātas, nav pieļaujami. Šādi noziegumi ir bijuši iespējami tāpēc, ka Eiropā ražoti uh, E, izlūkošanas e, instrumenti ir bijuši pieejami citiem mazāk demokrātiskiem režīmiem. Mēs cenšamies aizsargāt cilvēkus visā pasaulē. Mēs vēlamies aizsargāt cilvēkus, kas vēlas uzlabot savu sabiedrību, kur runā skaidru valodu iepratīm apspriešanas um, spēkiem. Uh, Mēs aizstājam, aizstāvam mūsu vērtības, bet Eiropadoma mums nepiekrīt un eh, nevēlas pieņemt eh, kopīgo nostāju, lai sāk diskusijas par šo jautājumu. Makrona kungs pēdējā brīdī mainīja savu viedokli, un tad tas e, izjauc mūsu plāns, plānus. Somija, Francija un citas dalībvalsts uzskata, ka Eiropas Savienības dalībvalsts var būt līdzzinātājs e, noziegumu e, izdarīšanā, lai tikai gūtu ienākums. Es aicinu padomi ieklausīties visās nevalstiskajās organizācijās, komisijā un Eiropas parlamentā un izvirzīt vērtības par svarīgākām nekā ienākumi Un tas arī palīdzēs pret uh, Brexit bez vienošanās. Paldies, Bruckner kungs. Buhner kungs. Jūs varējāt izteikties par savu ziņojumu. Tagad sāksim balsot par to. Personālais balsojums. Lūdzu. Beidzam balsot. Aprovāto. Pieņemts. Mihālos kundz ziņojums vienots eh, balsojums, personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Stroģievska ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Zlatovski ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Fotīgas kundze ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Fortīgas kundze ziņojums - ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partneru attiecību un attīstību. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums par? Pret. Atturas. Noraidīts. 48. punkts par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Cet trešais grozījums, kas par? Pret, atturas, noredīts. Ceturtais, kas par? Pret, atturas, noredīts. Piektais grozījums par? Pret, atturas, noredīts. Personālais balsojums par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Makovejas kundzes ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Vautmanis kundzes ziņojums. Es īpašo pārstāvu darbības jomu un pilnvars. Rakstiskie komentāri saskaņā ar 113. pantu 6. punktu rekomendācija ir pieņemta. Lokigarda ziņojums, saka, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais parlamenta lasījums tad ir noslēdzies. Koelju ziņojums. Grozījumi no atbildīgās komitejas balsojuma blokā, kas par pret atturs noraidīts. 252. T grozījums. Apstiprināts. Pārbaudīsim lūdzu. Pieņemts. Sākam balsot. Jūs. Pārbaudījuma balsojums, beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos ar priekšstādātājs, es pieļauju lielu, lielu kļūdu. Tas bija 252D personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 253. grozījums pirmā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 254 D. Personālais balsojums. Sākam balsot. Kjūsam. Beidzam balsot. Noraidīts. grozījumi no 235 līdz 141, kas par pret atturas pieņemts. Balsosim par visu ziņojumu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais parlamenta lasījums tad ir noslēgts. Dalīkuns ziņojums grozījumi no komitejas, bloka balsojums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, personālais balsojums, kas sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums četrās daļās. Pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Pusā. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Arī šeit ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Divas daļas. Pirmā daļa, kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 19. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24. Ir jāpārbauda. Jā. 19. grozījums. Sākam balsot. pieņemts. Jā, bija tiešām ļoti grūti to saskatīt. 24. grozījums, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 26. kas par, pret, atturas, pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt otro daļu? 24. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet ar nelielu vairākumu. 26. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 28. Pirmā daļa, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret atturas pieņemts. 30. grozījums, pirmā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 32. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas. Labāk pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums, kas par, kas pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Kļūšā. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 40. Pirmā daļa, kas par? Kas pret atturas? Pieņemts. Otrā daļa par? Pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kas par? Kas pret atturas? Pieņemts. Grozījums 46, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 49 par. Pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums, kas par, kas pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 57. Pirmā daļa, kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 60. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 66. Kas par. Kas pret. Atturas. Pieņemts. 68. Pirmā daļa par. Kas pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 73. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 80. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 82. Kas par? Kas pret? Kas atturas pieņemts. 84. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts. 85 par. Pret. Atturas pieņemts. 92. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 97. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 104. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Otrā daļa tiek pārbaudīta. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. Sākam pirmā daļa. Kas par, kas pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. 138. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pār. Pieņemts. 141. daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 168. kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 169 par. Pret atturas pieņemts. 176 par pret atturas pieņemts. 177 kas par, kas pret atturas pieņemts. 179 kas par pret atturas pieņemts. 184 pirmā daļa kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 186 kas par pret atturas, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 195, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 209, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 210, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 216, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 224, kas par, kas pret, kas atturas, pārbaudīsim, sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts. 232, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 261 par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. 65, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 69, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 262 atkrīt, 771, uh, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 263 atkrīt, 72, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 264 atkrīt, 76, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. 76, sākam balsot. C'è proprio la linea. Chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 252 atkrīt. 77. grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, Pārbaudīsim. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts. 253 atkrīt. Grozījums 93. Pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 254 atkrīt. 103. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 255 atkrīt, 256 tagad, kas par, kas pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 123, kas par kas pret, kas atturas. Lūdzu, tiešām celiet rokas, jo nav viegli saskatīt, bet labāk pārbaudīt. 123. grozījums sākam pārbaudi. Beidzam balsot. Pieņemts. 257 atkrīt, 265 D, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Grozījums 133. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Grozījums 266D. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Grozījums 143. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 183. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 258 atkrīt. 259, kas par, kas pret, kas atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 185, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts 267, kas par, pret, atturas, noraidīts. 268 D, kas par pret atturas noraidīts, 204 par pret atturas pieņemts, 269 D par pret atturas noraidīts, 206 par pret atturas pieņemts, 270 D personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 208 par, pret, atturas, pieņemts. 271 par, pret, atturas, noraidīts. 219 kas par, kas pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 272, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. 273, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. 228, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 31 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ir 200. Nākamais grozījums 48. Pārpret atturas. Nē, labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 251. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 260 D, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. 59, kas par, kas pret, kas atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir balsojums Tagad ir personāla balsojums par komisijas priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Šis ir pirmais lasījums parlamentā. Relazione Fajon. Emendamento. Un tagad 228. Eh, grozījums par pret atturas noraidīts um, blokā balsosim grozījumu par pretatturas pieņemts. Astoņi par pret atturas pieņemts. Deviņi par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas pieņemts. Pieņemts 41. daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts 241. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 49 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot.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 pret atturas pieņemts 65 par pret atturas pieņemts 66 pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts 63 par pret atturas pieņemts 76 par pret atturas pieņemts 85 par pret atturas pieņemts 92 par pret atturas pieņemts, 93 pār pret atturas pieņemts, 108 pār pret atturas pieņemts, 114 pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, trešā daļa pār Volete fare una verifica? Jūs gribat pārbaudīt otro daļu. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa pār pret atturas pieņemts. 146. Balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot.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 Pieņemts. 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 197 par pret atturas. Pieņemts 201 par pret. Nē, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 205 par pret atturas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 Pārbaudīsim 77. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 206 atkrīt, 216 D par pret atturas noraidīts, 164 par pret atturas. Mēs pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 komisijas priekšlikumu kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir noslēgts. Nākamais balsojums par Holmaiers kundzes ziņojumu iekšējās drošības fonds grozījumi eh, komitejas balsojums blokā pār pret atturas pieņemts. Pirmais, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, astoņi pār pret atturas pieņemts, deviņi pār pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, vienpadsmit dalīties balsojums. Pirmā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 par pret atturas pieņemts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 68 par. Otrā daļa jūs gribat pārbaudīt otro daļu. Tātad 61. grozījums, otrā daļa, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 68 par. Pret atturas pieņemts. 71. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 77 par pret atturas pieņemts, 79. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 93 par pret atturas pieņemts, 94 par pret atturas pieņemts. 118. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 124 par pret atturas pieņemts. 127 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts 128 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 129 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 132 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 160 par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 25, bet 159 ir pieņemts, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Grozījums numur 25 atkrīt, 156 dēļ pārpret atturas noraidīts. 31. par pret atturas. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 31. sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, balsojam par tekstu kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts pirmajā lasījumā parlamentā. Tātad pirmais lasījums ir noslēgts. Nākamais ir Ajūzo kundzes ziņojums. 159. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums Eiropas parlamentē līdz ar to ir noslēgts. Nākamais darba kārtībā ir Velkenkunga ziņojums. Grozījums numur 6 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir noslēgts. Nākamais ir Harkina un Lamberts ziņojums grozījums 6 1 līdz 11 par pret atturas pieņemts, grozījums 12 par pret atturas pieņemts, groz, a, balsojums par tekstu kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums Eiropas parlamentā ir noslēgts. Demonta ziņojums. Grozījums numur 10 personāla balsojums. Beidzam balsot. Apstiprināts Eiropas parlamenta pirmais lasījums, līdz ar to ir beidzies. Terlička kungs ziņojums. 18. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Kjūšā. Beidzam balsot pieņemts Eiropas parlamenta pirmais lasījums, līdz ar to arī ir noslēdzies. Eiropas parla... jūrlietas jūsamniecības fonda noteikumi. Eh oui. Priekšstādā kungs, paldies, dārgie kolēģi! Mēs balsosim par uh, steidzamības pasākumiem zivsēmniecības jomā. Ja gadījumā nebūs vienošanās līdz 29. gada uh, martam starp Eiropas Savienību un apvienotā karalisti. Atgādināšu, ka šie ārkārtas pasākumi ir spēkā tikai bezvienošanās Brexit gadījumā. Taču tā kā mēs daudzi, vismaz lielākā daļa no mums vēlas, lai tiktu panākt vienošanos. Šis brīvās tirniecības nolīgums ir jāveido apusēji, tātad pieeja resursiem un ūdeņiem, tā kā tas bijis līdz šim. Te es runāju zemniecības komitejas vārdā. Es vēlamies atgādināt šādu nostāju starp, eh, par attiecībām starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību. Paldies, Kadeka kungs. Tagad balsosim par pirmo grozījumu. Kas par? Pret, atturas, pieņems. Balsojums par eh, visu ziņām kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to Eiropas parlamenta pirmais lasījums arī šajā gadījumā noslēdzies. Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas apvienotās karalis ūdeņos un apvienotās karalis zvejas kuģu zvejas darbības savienības ūdeņos. Pirmais grozījums - nominālais bals personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Norēdīts. Zivsaimniecības komisijas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Aprovēt. Pieņemts. Pirmais lasījums arī šajā gadījumā ir noslēdzies. Ertuga kungs ziņojums. Pirmais grozījums 1 CP1, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 1 CP2 atkrīt. Balsojums par visu dokumentu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Chiusa. Beidzam balsot. Aprovāto. Pieņemts. Līdz ar to noslēgusies Eiropas parlamenta pirmā lasījuma procedūra. Eiropas nodrošināt aizsardzību tirzgais visiem. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Kjūsā. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts atkrīt oriģinālais teksts divās daļās, tad ceturtais punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 31. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot. La votazione è... Beidzam balsot. Noraidīts. 32. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 3. grozījums personālais balsojums, sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. punkts, kas par, pret, atturas atturas pieņemts. Desmitais punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Kjūšā. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Aicinu jūs celt rokas redzamāk. Pārbaudīsim, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 17. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņems. 18. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņems. Otrā daļa, sākam balsot. Kjūsā. Beidzam balsot. Pieņems. Trešā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 23. grozījums Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 40. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Orģinālais teksts pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 25. punkts pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 26. punkts pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturas. Pārbaudīsim, lūdzu, sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums, sākam balsot. Chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24. grozījums. Labi, pārbaudīsim 12. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums, kas par, pret, atturas. Domāju, ka noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Sākam balsot. Chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. punkts. Kas par? Pret, atturas, pieņems. 36. Kas par? Pret, atturas, pieņems. 13. grozījums. Kas par? Pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Kjūsā. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 4. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 33. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 42. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 43. kas par, pret, atturas, pieņemts. 44. kas par, pret, atturas, pieņ, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 45. punkts, kas par. Facciamolo. Emendamento. Pārbaudīsim. 18. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Kjūsa. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 50. kas par? Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 50. 25. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Norādīts. 14. kas par? Pret atturas pieņemts. Noraidīts labos priekšstādātājs. Facciamo una verifica. Labi, pārbaudīsim. 14. grozījums. Sākam balsot. Chi è contrario? Eh... Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Emendamento 34, chi è a favore? 34. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 35. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 26. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 38. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 27. Kas par? Pret pret atturas norādīts 42. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Sākam balsot.